probably before your original. Probably, yes. Das werde ich jetzt eine Bemerkung machen. Kolleginnen und Kollegen. Dārgie kolēģi, gribēju jūs sirsnīgi sveikt. Jā, esam noskaidrojuši visas uh, varas uh, attiecības. Tur, kur ir uh, iekārtas, tur, kur uh, atrodas mikrofons, tur ir nosēdināts eh, sekretariāta priekšnieks, un es arī esmu laimīgs, ka man ir izdevies izcīnīt sev vienu mikrofonu. Nu jā, tas norāda, kāda ir spēka samēra šajā Eiropas parlamentā. Zur Abstimmung. Tagad ķersimies pie balsošanas. Jāpieņem sākumā darba kārtība. Mums ir paredzēta arī saruna ar jauno um, Mjānmas um, vēstnieku. Man nav nekādu īpašu piezīmju, līdz ar to nekavējoties varam ķerties pie balsošanas. Tagesordnungspunkt 3. Trešais darba kārtības punkts. Referents ir uh, Jose Ignacios Lafranka. Vai jūs vēlētos ko teikt? Nein. Nē. Labi, tad bez liekas kavēšanās varam ķerties pie balsošanas. Oral amendment 10. Desmitais mutiskais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 5, 0, 7, 8, kurš par pret atturas noraidīts. 5000, kurš par pret atturas pieņemts. 5001 par pret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 atturas pieņemts 5081, kurš par pret. Visi grozījumi no 5081 līdz 5087. Vai varam par tiem visiem balsot kopā? Autors ir eh, par. Kurš ir par grozījumiem pret? Atturas noraidīti. 5003 par pret Vēlreiz 5-0-0-3 par. Pret. Pieņemts. 5-0-8-9, kurš par. Pret. Atturas noraidīts. 5-0-0-4 par. Pret. Atturas pieņemts. 5-0-9-0 par. 5-0-9-0 par pret, atturas noraidīts. 5005 par, pret, atturas, pieņemts. 5128 par, pret, noraidīts. Mūtiskais grozījums numur 8, kurš par, pret,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 Yeah. Good idea. We have now. That is page six, no? Vier bei mir. Nee, du bist zu weit geworden. Oral amendment seven. Septītais multiskais grozījums, kurš par? Bas. Ko? No, eh, senor presidente, me gustaría pedir la palabra. Priekšādātē. Gribēju gan izteikties. Par 51.03. Amendment 7 dafür. Multiskais numurs 7, kas par? Pret atturas pieņemts. Jetzt haben Sie das Wort. Tagad jūs drīkstat runāt. Muchas gracias, simplemente. Paldies priekšādātāji. Gribētu tikai teikt, ka esam nobažījušies par šo grozījumu. To izvirzīs Jatenmakī kundze. Tas nešķiet atbilstīgs tam, par ko mēs nobalsojām pagājušo gadu, tāpēc mēs balsosim gan par to, bet eh, neesam pārliecināti, vai būtu loģiski izveidot atsevišķi, atsevišķu budžeta līniju katram no šiem priekšlikumiem. Mana grupa tomēr balsos par šo grozījumu. Also wir werden jetzt ja. ja 51,30. Wer ist? 51,30 par. Pret atturas pieņemts. 5,012 par. Tas atkrīt, kāds izlabo priekšsēdētāju. 5,013, kas par. Pret atturas pieņemts. Pirmais mutiskais grozījums par. Pret atturas pieņemts. 5,014 par. Pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 98, kurš par pret atturas noraidīts. 112 par pret atturas pieņemts. 99 par 112. Vai jānobalso vēlreiz par 112. Kurš balso par? Elektroniski sākam balsot. So, Ajatemakis dagegen.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 20 balsoja par, 21 pret, eh, grozījums ir noraidīts. 21 par, 21 pret noraidīts. 99, kurš pār pret, atturas, noraidīts. 113 par, pret, atturas, noraidīts. Numurs 100, kurš par, pret, atturas, noraidīts.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 25 par, tātad viens kolēģis balso bez kartiņas, 24 pret, grozījums pieņemts, saka priekšsēdētājs. 25 zu 24. 25 par, 24 pret. Priekšsēdētājs atkārto to pašu angļu valodā. Grozījums ir pieņemts. President. 101 dafür. President, president. 101 par. Jā. Ja? No. 101. Señor presidente, es que eh, mi, mi aparato no funciona, yo me abstuve. Es atturējos, mana ierīce nedarbojas, saka kāds no zāles. Funciona electrónico y me abstuve. Eh, mi voto es abstención. Es atturējos balsojumā. Nu jā, tas jau neko nemaina. Rezultāts ir tas pats grozījums pieņemts. Trīs vienkārši atturējās divu vietā. Varbūt jūs varat pārsēties citā vietā. Jetzt haben wir 114, ne? 101. Aber sind doch schon weiter. 101 dafür. 101. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 115. 115. par. Pret. Pieņemts. Jāpārbauda. Labi, sākam balsot elektroniski. Mrs. Muniz, you should be nicer to your countrymen. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Der Antrag ist mit 25 zu 25 par 24 pret grozījums pieņemts. 129 dafür. 129 par. Lūdzu. Priekšādā tā pavisam īsts punkts, bet jāsaka, man teikt 24 līdz 24.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 Nu, tā ir viņa problēma, ja viņam nedarbojas balsošanas iekārta, saka priekšsēdētājs. Lai apsēž citā vietā vai izsauc tehniķi. Also, dann hilf ihm in Kameradschaft da. Lai biedri izlīdz. 129. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 116 par. Pret Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 103. par pret atturas noraidīts. 117. kurš par pret atturas noraidīts Noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 117. Apšķirums geschlossen. Beidzam balsot. Grūzījums ir noraidīts ar eh, vienas balss pārsvaru. 23 par, 24 pret. 104 par, pret. Atturas noraidīts. 20 par, pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. 118. par pret atturas. Abstimmung elektronisch. Sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot grozījums ir atkal noraidīts ar viens balss pārsvaru. 50-21, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 105. par. Pret. Atturas noraidīts. 22. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 23. kurš ir par? Pret. Atturas pieņemts. 58. līdz ar to atkrīt. 125. kurš ir par? Pret. Atturas pieņemts. 24. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 119. par? Pret. Atturas pieņemts. 126. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 25. kurš par? Kas ir noticis, saka priekšsēdētājs? Yes, thank you. We have asked for a check. Paldies, jā, mēs lūdzam pārbaudīt 16. Nē, es atvainojos 19. saka runātāju. Tātad pārbaudām. 190. ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 22 par, 23 pret. Wir waren jetzt wie weit? Cik tālu mēs bijām tikuši? Par 128 jau nobalsojam. 127. par to arī nobalsojam. 121. par pret atturas pieņemts.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 Oral amendment 3. Mutiskais grozījums numur 3 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 48. ar mutisko grozījumu numur 9 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 50. kurš par. Pret. Atturas. Pieņemts. 106. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 27. kurš par. Pret atturas pieņemts. Mutiskais numur 4, kurš par pret atturas pieņemts, numur 5, kas par pret atturas pieņemts. 75. kurš par pret atturas pieņemts, 28. par pret atturas pieņemts, 29. par pret atturas pieņemts, 54. par pret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 atturas pieņemts, 57. par, pret, atturas noraidīts, 33. par, pret, atturas pieņemts, 34. par, pret, atturas pieņemts, 73. par, pret, atturas pieņemts, noraidīts, atkrīt īstenībā, saka priekšsēdētājs. Bet rezultāts tāds pats. 120. par, pret atturas pieņemts. 77. par atkrīt. Arī 76. Wir kommen dann zu 36. 36. par pret atturas pieņemts. 71. par pret atturas pieņemts. 70. kurš par pret Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 70. Die Abstimmung ist geschlossen. Nein, jetzt ist sie geschlossen. Beidzam balsot. 25 par 27 pret, grozījums noraidīts. Nē, 24 par 28 pret, noraidīts. 35 par pret, atturas, Pieņemts. Mutiskais grozījums numur 6, kurš ir par, pret, atturas pieņemts. Diese Liste hier. Eine, Wo habe ich die? Die andere Liste. Er also diese hier, ne? Genau. Wir kommen nun zu äh, unserer Stellungnahme. Tagad balsosim par atzinumu. Arī šī atzinuma autors ir uh, Sala Frankas kungs. Vai kāds grib kaut ko piemetināt? Nē, tad balsosim. Pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Otrais par, pret, atturas noraidīts. Trešais par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais. Tikai par vienu daļu ir jābalso. Kas par? Jācek. Mēs runājam par uh, austrumu partnerības politiku. Vier. Ceturtais. Kas par? Ceturtais grozījums pret.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 Demokratische. Na, deutsche Demokratische ist nicht. It's in English. Neither German nor Democratic. Fünf dafür. Piektais par. Pret atturas pieņemts. Sastais par. Pret atturas pieņemts. Septītais par. Pret atturas noraidīts. Astotais par. Pret atturas. Astotais vēlreiz. Kas par? Nē, neatkrīt. Kas ir par astoto? Pret. Atturas noraidīts. Devītais par. Pret. Atturas noraidīts. Desmitais par. Pret. Atturas pieņemts. Dann 12 nur, especially Hier bei 12 nur noch die 12. Tikai par šiem vārdiem. Kas par? pret atturas noraidīts. 13 par vārdiem, kas šeit minēti, kas par pret atturas pieņemts. 14. atkrīt, 15 par pret atturas pieņemts. 17 par pret atturas noraidīts. 16 par pret atturas noraidīts. 18 par, pret, atturas pieņemts. 19 par, pret, atturas pieņemts. 20 par, pret, atturas pieņemts. 21 par, atkrīt. 22, 23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 atturas noraidīts. 29. kurš par, pret, atturas pieņemts. 31. par, pret, atturas pieņemts. 32. par, atkrīt, atkrīt. 33, 34 pār, pret, atturas, noraidīti. Pirmais mutiskais grozījums, kurš par?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 Beidzam balsot. Atzinums ir pieņemts ar 47 balsīm par, 5 pret un viens kolēģis atturējās. Sveicu uh, mūsu kolēģi Načus. Kom nun zu der Stellungnahme. Tagad ir jābalso par Jelko Kačina atzinumu. Vai kolēģis vēlas kaut ko piebilst? Nē. Pirmais grozījums. Ar mutisku grozījumu, kurš par, pret, atturas pieņemts. Otrais par, pret, atturas pieņemts. Trešais par, pret, atturas pārbaudām. Sākam balsot elektroniski. Sipnišķi. Hm? Ja, es geht aber, ja, es geht so halbwegs. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Ceturtais atsaukts, piektais par, pret atturas pieņemts, sastais par, pret atturas pieņemts Pārbaudīsim. Šķiet, ka pieņemts. Sākam balsot elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. T 32 pār, 21 pret, kurš eh, grozījums ir pieņemts. Septītais divās daļās. Otrā daļa ir atsaukta. Balsojam tikai par pirmo daļu, kas par pret atturas pieņemta. Astotais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais par pret